Paldies, priekšsādātāji, cienījamie uh, parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Uh, Buzekungs jau norādīja, tāpat arī atbilstoši Delauru kungam, ka mums ir nepieciešams tas, kā mēs ražojam un patērjam elektroenerģiju. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropai ir nepieciešama uh, ļoti skaidra un spēcīga energo politika. Un uh, Junkerkungs arī ļoti spēcīgi balstās uz šo skatījumu, un viņš vēlas, lai Eiropas Savienība būtu tāda spēcīgāka un lai tai būtu ar plašu skatījumu energopolitiku ņemot vērā ar klimatisko izmaiņu jautājums. Uh, savā uzdevuma izklāsta vēstulē, ko saņem no Junkera kungu, protams, ja mani apstiprinās jūs Eh, apstiprināsiet jūs Eiropa, Eiropas parlaments, man būs nepieciešams koordinēt galvenās iniciatīvas, lai varētu arī izpildīt šo plašo skatījumu energo jomā. Esmu ļoti uh, pagodināts, ka uh, šī prioritāte, šis jautājums man tiks uzticēts. Energo un politika un klimatiskās izmaiņas pēdējo gadu laikā ir kļuvuši par ārkārtīgi svarīgiem Eiropas Savienības politikas darbkārtības jautājumiem. Šodien Eiropai ir Nekavējoties jārisina enerģētikas mērķi, jānodrošina energo drošība. Šajos krīzes apstākļos, kad notiek konflikts starp Krieviju un Ukrainu, ir tāpat laikā jācīnās pret klimatiskajām izmaiņām un jāveic atbilstošas sarunas paredzētajā pasākumā Parīzē. Pomenul na nedávnom hearingu 25 rokov po páde železnej. Iepriekšējā ja uzklausīšanā Tā notika 25 gadus pēc um, Berlīnas mūra krišanas, un mēs vēl tagad jūtām šīs Eiropas mākslīgās sadalīšanas sekas. Mēs redzam to gan transporta, gan enerģētikas infrastruktūras trūkumos. Uh, šīs infrastruktūras attīstīšana līdz šim tika vērtēta tikai no ekonomiskā redzes viedokļa, bet tagad šis jautājums ir kļuvis par vienu no lielākajām strateģiskajām prioritātēm Eiropas Savienībā. Es gribu jums apliecināt, ka šo jautājumu tiešām uztveru kā ārkārtīgi aktuālu un ļoti nopietni izturēšos pret savu uzdevumu. Godātie deputāti, es piedalījos kā kandidāts. Es kandidāju Eiropas parlamentu vēlēšanās un tiku ievēlēts kā deputāts. Un pilsoņi vēlas, lai Eiropas Savienība nodarbotos ar jautājumiem, kas tieši ietekmē un uzlabo cilvēku dzīves apstākļus. Tāpat eh, runa ir arī par vides uh, uzlabošanu, klimata pārmaiņu seku mazināšanu. Un runājot ar cilvēkiem, uh, bieži tiek uzsvērtas ļoti augstās enerģētikas cenas. Kad uh, Slovākija uh, nokļuva burtiski tumsā, ekonomika apstājās, uh, rūpnīcas tika slēgtas un uh, energoresursi saņēma tikai uh, iedzīvotāji slimnīcas. Jūs zinat, ka Slovākija nebija vienīgā valsts šādā situācijā. Un esmu pilnībā pārliecināts, ka bez Eiropas solidaritātes un nekavējošas Eiropas Savienības atbalsta sakas būtu daudz smagākas. Tāpēc tas ir mūsu pienākums nodrošināt, lai pilsoņi nesaskartos ar šādām eh, situācijām nākotnē. Mums ir jāmācās no krīzes, kā jau arī uh, nesenais uh, tests attiecībā uz gāzi to norādīja. Mums ir jānodrošina šīs atgriezniskās plūsmas uh, uz Ungāriju, Slovākiju un citām valstīm, jo mēs redzam, ka Krievija arvien vairāk izmanto gāzes uh, piegādi kā spiediena un politisku instrumentu pret Ukrainu un tāpat citām valstīm, kuras uh, cenšas palīdzēt Ukrainai, un tas ir pilnībā nepieņemami. Un ja es gūšu jūsu atbalstu, tad es noteikti risināšu energodrošības jautājumu ar uh, Eiropas un visu Eiropiešu interesēm prātā. Šis eh, gāzes tests parādīja, eh, ka eh, gāzes piegādes pārtraukums, šīs sekas mēs varam mazināt, ja mēs strādāsim visi kopā, nevis fragmentēti atsevišķi. Ir pienācis laiks Eiropas energosavienībai. Tie, kas ir skeptiski noskaņot par šo strateģisko lēmumu, es teikšu sekojošo. Pirms septiņiem gadiem apvienota Eiropa bija tikai sapnis. Eh, robežu šķērsošana no Slovākijas uz Austriju bija neiedomājama, burtiski 25 gadus atpakaļ. Eh, kopēja valūta, tāpat arī Banku savienība tika uzskatīts par pilnīgi nevēlām lietām, bet kā Nelsons Mandela ir teicis, eh, tas vienmēr lietas šķiet neiespējams, līdz tās tiek izdarītas. Tātad, kā mums rīkoties, ko darīt? kā vajadzētu izskatīties jauna Eiropas uh, Savienības energosavienībai. Es gribētu ar jums kopā un ar dalībvalstīm kopā veidot jaunu energosavienību, balstoties uz pieciem pīlāriem. Pirmais pīlārs tam jābalstās uz drošību, uz solidaritāti un uzticību. Eiropas Savienība ir ļoti liels uh, energotirgus ar pusmiljardu patērētāju, importē 53% uh, no savas enerģijas. 400 miljārdi eiro tas izmaksā gadā. Mēs esam lielākais eh, energopatērētājs pasaulē, bet vai mēs attiecīgi uzvedamies un rīkojamies, vai mēs eh, domājam par resursiem, vai mēs, varētu, vai mēs varam prasīt eh, godīgākas cenas un līdzsvarotākus tirgus nosacījumus? Nu, noteikti nē. Mūsu nespēja runāt vienotā valstī ļoti ierobežo mūsu iespējas un ietekmi. Mums ir nepieciešama skaidrāka, noteiktāka energo diplomātija, Un mūsu energo jautājumam ir jābūt vienam no mūsu trīs, četrām galvenajām prioritātēm. Koordinācija šai sektorā nepieciešama, lai mēs izvairītos no nevajadzīgas spiediena no trešajām valstīm, tāpat kro, tirgus kropļojumiem, kas izriet no tā, ka ir trešās valsts nerespektē Eiropas Savienības regulējumu. Esmu par Eiropas Savienības debatēm, lai mēs nonāktu pie vienprātības un lai dotu mandātu Eiropas komisijai vest uh, sarunas par starptautiskiem nolīgumiem Eiropas Savienības vārdā ar trešajām valstīm. Energosavienības veidošana nozīmē, ka cieši jāsadarbojas ar kaimiņiem, lai labāk varētu integrēt attiecīgus tirgus. Un gribu uzsvērt, ka mēs esam importētāji, bet mums ir jādomā arī par kopīgu gāzes iepirkšanu. Mums ir, protams, jārespektē uh, konkurence un PTO noteikumi, bet es domāju, mums ir jācenšas, jāstrādā. Un es gribētu, lai Eiropas Savienība izmanto uh, šo 400 miljārdu eiro uh, Um, argumentu daudz uh, noteiktāk. Neviena dalībvalsts nedrīkstētu modificēt savu energosistēmu bez konsultēšanās ar partneriem un neizanalizējot iespējamās potenciālās sekas uz visu sistēmu kopumā, Vēl viens svarīgs elements ir uh, piegādes diversifikācija gan attiecībā uz uh, maršrutiem un energo piegādātājiem. Mums ir intensīvi jāstrādā pie dienvidu koridora, lai Kaspijas jūras gāze varētu saņemt Eiropā, jātīst tālāk uh, partneru sadarbība ar Norvēģiju, jāvirza arī um, vidusjūras energo projektus priekš ar Alžīrijas iesaistību. Tālāk Eh, dabas sašķidrinātās gāzes eh, termināli par tiem ir jādomā. Otrais pilārs, tas balstās uz eh, konkurētspēju un pabeigtu iekšējo tirgu. Pabeigts iekšējais tirgus Tas būs kā pamata struktūra šajā Eiropas jaunajā energosavienībā. Tam ir nepieciešamas pārobežu plūsmas, vairāk reģionāls sadarbības un labāk savientota infrastruktūra. Eiropas Savienības regulējums ir jāuzlabo, jāstiprina un pilnībā jāizvērš, lai mēs varētu nodrošināt Eiropas Savienības konkurētspēju un lai nodrošinātu pieņemamas energo cenas mājasaimniecībām un tīpaši tiem, kas pakļauti lielākam riskam, Mums ir jādomā par adekvātu energo infrastruktūru, labiem starpsavienojumiem, lai varētu integrēt arī atjaunīgos energo resursus. Jādomā par šīm energoizolētajām salām, jādomā par Connecting Europe Facility, jādomā par kopīgām uh, investīcijām un Junker investīciju pakots noteikti varēs dot ieguldījumu energoinfrastruktūras projektu finansēšanā. Mans trešais pīlārs balstās uz uh, uh pieprasījuma līdzsvarošanu. Tā tad mums ir jāskatās, kāds ir mūsu patēriņš un jāuzlabo energodrošība. Un tāpēc mums ir jādomā par tādu saprātīgu energo pieprasījumu. Energoefektivitāte ir tik tiešām pirmais resursu avots. Vislabākais megavats ir tas, ko mēs esam ietaupījuši. Tātad energotaupība un efektivitāte ir būtiski jāuzlabo līdz 2020. gadam. Energoefektivitātes uzlabošana ne tikai uzlabos energo drošību, bet stiprinās arī Eiropas eh, nozars konkurētspējas pilnībā atbalstu eh, energoefektivitātes mērķus un piekrīt, ka mūsu prioritātes ir ēkas, transporta un produkti. Mans ceturtais pīlārs Tas balstās uz uh, uh energoresursu izmantošanu, mazinot CO2 izmešas. Ir jāsamazina siltumnīca efektu grāzes izmešas. Mums ir jābūt ambicioziem ar saviem mērķiem līdz 2030. gadam, un ap, ap, esmu apņēmības pilns padarīt Eiropas Savienību par pirmo uh, pasaules rangā, izmantojot atjaunīgos energoresursus. Uh, līdz 2012. gadam Eiropas Savienība ir uzstādījusi 44% uh, energo, atjaunīgas elektrības izmantošanai. Uh, Te runa arī par to, vai mēs eh, radītu vidē draudzīgākas darba vietas, rādītu savu paraugu. Dalību valstīm, protams, pašām ir savas tiesības eh, lemt par eh, izmantojumu to energoresursu kombināciju, bet es domāju, ka mums ir jāņem vērā arī klimata izmaiņu jautājumu, jādomā par Parīzes tikšanos. Eiropas Savienība ir bijis vadošais spēks uh, sarunās par klimatiskajām izmaiņām, un mums ir jāpaliek šādā pozīcijā. Mans pēdējais piektais pīlārs balstās uz pētniecību un inovācijām. Tālākas uh, investīcijas uh, pētniecībā un investīcijās ir nepieciešama, jo Eiropas Savienībai ir jāstrādā vairāk, lai strādātu izstrādāt labākas, efektīvākas zemes oglekļu izmešu tehnoloģijas Eiropas Savienības tirgū. Un ir jāņem vērā, kādi ir uh, mērķi Eiropas klimata, sociālā nodarbinātības citās politikās. Tas viss ir jāietver energosektorā. Tā tad šie ir šie pieci pīlāri, šie pieci stūrakmeņi, uz kuriem, um, es domāju, mēs varēsim veidot uh, spēcīgu energo savienību, kas ies roku rokā ar klimata izmaiņu politiku. Manuprāt, šie divi elementi nav atdalāmi, un esmu pārliecināts, ka integrēta pieeja nodrošinās iespēju Eiropas Savienībai uh, gūt uh, labumu gan energo, gan uh, vidas aizsardzības jomā. Priekšsādātāji cienījamie deputāti, dāmas un kungi, pirms divām nedēļām man bija uzklausīšana transporta un kosmosa jomā. Šodien es darīšu visu to labāko, lai gūtu jūsu atbalstu jaunajam portfelim, kas man tika piešķirts pagājušo trešdienu. Es neizlikšos, ka esmu, nu, tā momentā kļuvusi par eh, ekspertu energo jomā, bet, nu, esmu gatavojies cik vien iespējams šai uzklausīšanai, un, ja gūšu jūsu atbalstu, tad es darīšu visu iespējamo, lai iemācītos visu pārējo atlikušo, lai mēs varētu Uh, kopā būvēt Eiropas energosavienību. Jo tik tiešām ļoti daudz ko var izdarīt piecu gadu laikā, un es domāju, ka visi mēs esam parādā pilsoņiem to, lai Eiropas Savienības uh, energosavienība kļūtu par realitāti. Paldies!